Otwieram posiedzenie. Sākam šodienas sanāksme. Vakardienas balsošanas laikā 56. un 50. pāns tika uh, izteikts un sanāksmes laikā uh, izskanēja arī informācija par par 14. februāru 2011. gada, tā kā neviens neteica ka viņš iebilstu par 2011. pantu 4. punktu saskaņā ar uh, reglamentu, tad uh, šis uh, noteikums ir pieņemts. Matjo kundze iesniedza pieteikumu par vienotas procedūras, uh, procedūras izmantošanu attiecībā uz darba un uzturēšanās atļaujam. Šis jautājums netiek izskatīts šodien respektīvi tiek izņemts no šodienas darba kārtības, un tagad varam turpināt strādāt saskaņā ar ierasto darba kārtību. Pirmais jautājums ir padoms un komisijas paziņojumi. Horvātijas 2010. gada progresa ziņojums. Vakar man bija iespēja tikties ar Horvātijas premjeras kundzi. Bija arī divu svarīgu institūciju pārstāvji, bija arī Hannes Svoboda, kas ir mūsu referents, kā arī mūsu pastāvīgās delegācijas Horvātijā vadītais Gunārs Hokmarks. Esam runājuši par to, kāds ir panākts progress 2010. gadā. Uh, Horvātija virzoties uz Eiropas Savienību, un tagad mums ir iespēja visiem kopā apspriest jautājumu par to, kā norit sarunas un kāda ir nākotne uh, Horvātija Eiropas Savienībā. Klāt ir arī komisārs Fūle, kas ir kaimiņa attiecība politikas atbildīgais komisārs, un tagad Januš Martonī, kas ir ministra kungs, viņš runās padomes un prezidentūras vārdā. Un varu teikt, ka Ungārijas prezidentūra pievērš milzīgu uzmanību Horvātijai un paplašināšanās procesam. Lūdzu, ministra kungs. Okay. The floor is yours. Lūdzu, priekšstādātāja kungs. Jā, yeah, Mr. President of. Priekšsēdētāji. Matanī kungs. Priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi. Prezidentūras vārdā man ir liels prieks uzrunāt plenārsēdi šī sēde